Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Dargie kolēģi, turpināsim darbu, un nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir ECB 2010. gada pārskats. Tātad tas ir ziņojums, kura autors ir Tremozē Balcels kungs, ECB 2010. gada pārskats. Un es gribētu dot vārdu Eiropas centrālās bankas pārstāvim Mario Dragi. Vispirms es viņu sveicu. Es eh, vē, arī vēlu Dragi kungam no visa parlamenta veiksmi turpmākajā ļoti sarežģītajā darbā. Un tagad mēs gribētu dot vārdu referentu kungam Tremoza Ibalcēls kungam. Lūdzu. Uh, Karistos, moltes gràcies, senora prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dragi kungs, es arī sveicu jūs šajā parlamentā, mūsu sanāksmē. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem un visiem asistentiem par lielisko sadarbību rakstot šo ziņojumu. Šodien, darbie kolēģi, mēs runājam par ECB ziņojumu, par pārskatu. Šo pārskatu atbalstīja arī pagājuši mēnesi Ekon komiteja. Runājot par parādu krīzes pārvaldību, es gribētu pateikties ECB par intervenciju tirgos. Uh, Eh, un es ļoti ceru, ka šī intervence tirgos turpināsies arī nākamās nedēļas. Bez šīs iejaukšanās eirozona būtu sliktākā situācijā. Viņi palīdzēja glābt eiro. Mēs gribētu norādīt, ka atsevišķas valsts un komisija vilcinājās rīkoties, ja tīpaši es gribētu atzīmēt tās valsts, kur nav veikts vajadzīgās. Uh, reformas šāda vilcināšanās ir likusi ECB rīkoties ātrāk. Mēs pārskatā atzīmējam arī ierobežojums intervencijai. Monetārā politika nevar atrisināt visas problēmas. Katra valsts pat ir atbildīga par savu fiskālo situāciju, un mēs nedrīkstam ignorēt arī to, ka ECB bilancē aizvien vairāk pieaug riskanto aktīvu summas Eiropas centrālā banka eh, šobrīd ir kreditors, kas tiek izmantots kā pēdējais glābiņš. Tas ir, eh, ir īpaši banku sektorā, kopš 2010. gada nepārtraukti tiek eh, doti kredīti no centrālās bankas Eirozonas bankām. Šīs Eiropas bankas ir pārpirkušas milzīgās apjomos publiskos parādus no Eirozonas valdībām. Un ja nebūtu nebūtu šādas rīcības, tad arī reformas dalībvalstīs būtu kavēts. E, ziņojumā, mūsu ziņojumā mēs atbalstam ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu, mēs uzskatām, ka fiskālā disciplīna ir priekšnosacījums tālākai integrācija, uzskatām, ka gan nacionālo, gan reģionālo budžetu būtu jāpārauga Eiropas līmenī. Ziņojumā, par kur mēs balsojam, mēs arī atbalstam Trišē kunga viedokli veidot Eiropas finanšu ministru ministra posteni, kas koordinētu fiskālo politiku, arī veicinātu eiro e, valūtas efektivitāti. Šī parādu krīze rāda to, ka monetārā savienībā fiskālo politiku nevar atstāt tikai dalībvalstu ziņā. Mūsu nobalstotajā ziņojumā ir paziņots, ka ir nepieciešams veidot Eiropas kasi, lai atvieglotu ECB darbu tieši kvāzi fiskālā ziņā un vēl Mēs gribam, lai Eiropas stabilitātes mehānisms tiktu e, paplašināts. Mēs gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli, dragi kungs, par šiem priekšlikumiem. Tālāk par caurskatamību. Es arī gribu, lai tiktu publicēti padomis Mm, protokoli. Tā dara daudz valstu centrālās bankas, gan ASV banka, gan Zviedrijas banka, Japānas banka un cits. Es uzskatu, mm, ka, ja netiek publicēti protokoli, tad tas ir tā kā monetārā savienības vājais punkts. Mums ir nepieciešama atbildība lēmumu pieņemšanas procesā. Uh, Un tāpēc mēs balsosim šodien par to, lai, mēs balsosim par to, lai būtu eh, protokolu kopsavilkums publicēts. Mēs gribam, lai ECB banka arī uzklausītu mūsu viedokli šajā jautājumā. Paldies eh, Tramozo Ibalcēls kungam un tagad došu vārdu. Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja kungam, kā jau teica referent kungs, mēs gaidām ar nepacietību jūsu priekšlikumus. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Paldies Tremozes kungam. Liels paldies visiem godājumiem parlamenta deputātiem. Esmu ļoti priecīgs ierasties parlamentā pirmo reizi šajā ECB prezidenta amatā kapacitātē un ar prieku jums pastāstīšu par gada pārskatu 2010. gadam. Vispirms es gribētu pateikties savam priekšsacim eh, Žanklodam Trišē. Viņš savu mandāta laikā ir veidojis ļoti auglīgu dialogu, ļoti konstruktīvi runājis ar Eiropas parlamentu. Un es plānoju turpināt viņu iesākto darbu šai ziņā eh, ar tādu pašu spēku, tādu pašu intensitāti. Šodien sanāksme mums dod iespēju plašāk paskatīties uz Eiropas centrālās bankas politikām. Uh, Šai ziņā es gribētu pastāstīt savu viedokli par plašākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas parlamenta rezolūciju. Vispirms ļaujiet man sākt ar dažiem vārdiem, izklāstīt manu viedokli par galvenajiem mandātas politikas lēmumiem, kurus mēs esam pieņēmuši, un arī par galvenajām problēmām, kas, kuras risinājām 2010. gadā un šogad. Kā zināsiet, ECB monetārā politika tiek uzskatīta par galveno cenu stabilitātes mehānismu nodrošināšanu maksāšanas līdzekli eirozonā vidusposmā. E, Tas e, nozīmē, ka cenu stabilitāte tiek nodrošināta abos virzienos. Vispirms mēs strādājam efektīvām e, procentu likmēm un arī īstenojam nestandarti pasākums. Šo rudeni, rudeni finanšu grūtības ir atkal intensificējušās, eh, parādās dažādi efekti, pasliktinās finanšu nosacījumi un konfidents krītas. Ir arī negatīvas prognozes, eh, tad nedaudz mazāk mēs redzam arī cēnu izmaksu algu problēmas. Un attiecīgi mēs lēmām novembra sākumā samazināt galvenās procentu liktas par 25 bāzes punktiem. Uh, valstu obligāciju tirgu nefunkcionēšana vairākās eirozonas valstīs bremzē monetārās politikas īstenošanu un arī traucē obligāciju tirgu apriti daudzās valstīs. Ja būs nepareizs mehānisms monetārajā politikā, tad tam būs graujoši ietekme uz kredītu pieejamību gan firmām, gan mājasaimniecībām. Uh, Tas ir atkal vēl viens e, svarīgs iemesls monetārais politikas e, iemesls ECB e, nestandarta pasākumiem. Protams, mūsu intervence var būt tikai ierobežota valdībām, gan individuāli, gan kolektīvi. Ir pašām jācīnās par uzticības atgūšanu finanšu tirgos valstu obligāciju tirgos ir spriedze, to pavada arī stress banku sektora, ņemot vērā, ka starp valdībām un bankām pastāv cieši finansiāla saikne. Tāpēc ECB 2010. gadā, 2011. gadā ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu bankām piekļuvi finanšu resursiem, kas savukārt bankām ļāvis ir turpināt kreditēšanu gan firmām, gan mājasēmniecībām. Vēl svarīgāk ECB ir paplašinājusi savu politiku, piešķirot banku pieprasīto likviditāti, eh, ņemot ķīlu un sniedzot šos kredītus ar fiksētām likmēm un arī maksimālais termiņš šiem kredītiem tika pagarināts. No sākuma bija 6 mēneši, pēc tam 12, 13 mēneši. Eh, jaunā sēktā obligācija iepirkuma programma nesen ir uzsākta. Tās kopējums ir 40 miljardi eiro. Bez tam arī likviditāte ASV dolāros tiek um, piedāvāta uz trīs mēnešu periodu vakar eh, tādā globāli koordinētā rīcībā kopā ar Federālā rezervju banku, Japānas banku, Anglijas banku un arī Kanādas banku, arī Šveicis Nacionālā banku. Mēs vienojāmies pazemināt eh, cena ASV dolāru piedāvājumam noteiktās zonās, noteiktos reģionos, ieskaitot arī eiro zonu. Ar šīm valstīm mēs arī vienojāmies par ārkārtas pasākumiem. Mēs vienojāmies par pagaidu divpusējās likviditātes mīmaiņas mehānismu, lai likviditāti varētu sniegt jebkurā e, jurisdikcijā neatkarīgi no valūtas veida, ja tirgu situācija to prasīs par ECB padomi, vadošo padomi. Tā tiksies nākam nedēļ ceturtdien. Un tagad mums ir tāds pirmslēmuma pieņemšanas periods, un neko pagaidām es jums nevaru pateikt, lai nepareizi netiktu, netiktu interpretēta mūsu nākamā monetārā politika. Bet eh, jāsaka, ņemot vairāk šo situāciju, neko īpaši daudz es nevaru piebilst, tikai to, ko esmu jau paudis. Mēs paziņojam, ka bankām grūtība periods turpinās. Ņemot vērā, ka ir grūtības ar obligācijām, ir grūtības finansējuma tirgos, ir arī nepietiekami, at, nepietiekošas atbilstīgas ķīles. Mēs saprotam, ka arī bilancēs nav līdzsvara, ir arī cikliski riski un grūtības kapitāla piesaistē. Tas viss ir saistīts ar ekonomisko lejupslīdi. Un tagad es gribētu īsumā pastāstīt par Eiropas ekonomiskās monetārās savienības eh, uzdevumiem. Es gribētu atzīmēt, ka iepriekšējos divos gados ir panāks būtisks progress ekonomiskās pārvaldības jomā, lai gan es saprotu, ka varbūt krīzes dienās šie panākumi nav tik ļoti pamanām. Eiropas parlaments arī devis ļoti lielu ieguldījumu šī progresa panākšanā un Eiropas centrālā banka ir pateicīga parlamentam par šo darbu. Sešu dokumentu pakete, Eiropas semestris, Eiropa luspakts, viss šīs iniciatīvas ir veidojuši labu fonu ciešākai koordinācijai un precīzākai ekonomisko politiku analīzai atsevišķās valstīs, tīpaši Eirozonā. Tomēr mūsu situācija ir šobrīd ļoti grūta. Mēs esam izveidojuši šos jaunos mehānismus, bet to pozitīvā ietekme uh, uz valdību fiskālām politikām vēl nav tik ļoti redzama. Un arī valdību maiņa, kas ir notikusi visvairāk risks kartajās valstīs, nav īpaši pozitīvi ietekmējusi, un tāpēc situācija finanšu tirgos joprojām ir ļoti e, trausla. Mēs esam uzdevuši fundamentāls jautājums, uz kuriem ir jādod atbildes. Būtībā šie jautājumi attiec ne tikai uz uzticību valdību politikām un uz uh, faktisko solīto reformu izpildi. Jautājumi ir saistīti uh, vairāk ar mūsu kopējo fiskālo politiku un pārvaldības dizainu. Esmu pārliecināts, ka jaunais uzraudzības ietvers palīdzēs atgūt uzticību laika gaitā. Un es uzskatu, ka arī valstis atrodas uz pareizā ceļa, tomēr nepieciešams ticams signāls, lai dotu tādu tādu pārliecību par risinājumiem arī īstermiņā. Es uzskatu, ka mūsu Savienība ekonomiskai monetārai ir nepieciešams jauns fiskālais ietvers, ir nepieciešams par jaunu formulēt mūsu fiskālos noteikumus, kopējās fiskālās saistības, ko ir uzņēmušās Eirozonas valdības. Mums jau ir tāds ietvers šobrīd, tas ir efektīvs ietvers Tas apraksta ir monetārās politikas būtību, šeit ir neatkarīga centrālā banka ar galveno mērķi uzturēt cenu stabilitāti. Tāpat ir nepieciešams arī fiskālais ietvars, kas apkopotu fiskālos noteikumus un arī valdību gatavību tos īstenot. Lai, tas viss, lai attiecīgi šī sistēma darbotos individuāli un kolektīvi. Uh, ticamā formā. Mēs um, uzdodam jautājumu, vai šāds fiskālais ietvers būs pietiekams, lai stabilizētu tirgu situāciju un kādā veidā varētu radīt tādu ilgtermiņu vīziju un arī risināt īstermiņu jautājumus. Es uzskatu, ka mm, tas tomēr ir šī fiskālā ietvera radīšana, tas ir svarīgs solis, lai atjaunotu uzticē, uzticību. Pēc tam sekos citi elementi noteiktā secībā, bet vissvarīgākais ir uh, Tomēr vienoties par šādu fiskālo ietvaru, e, uzticība iestājas ar atpakaļējošu efektu. Ja ir kaut kāds enkurs ilgtermiņā, tad e, uzticību saglabāt īstermiņā ir vieglāk. Jo galu galā investori mm, pieņem lēmumus, e, skatoties ilgtermiņā, it īpaši ņemot vērā to, kas notiks ar valsts obligācijām. Jaunais fiskālais ietvers būs arī ļoti svarīgs signāls Eirozonas valdībām arī ceļš, kas varētu norādīt ceļu, kā pārvarēt šīs ekonomiskās grūtības, arī signāls ekonomiskai integrācija. E, šis ietvers būs arī tāds kā trajektorijas signāls, kā tālāk attīstīsies Eirozona. E, runājot par legālo procesu, šeit mums vajadzētu runāt par, par um, runāt par pārēju uz patiesu ekonomisko savienību. Izmaiņas līgumā nevar atmest, bet ir iespējams arī runāt par ātrākiem procesiem. Lai arī kāda pieeja tiks atbalstīta, firmas, tirgi un pilsoņi gaida no politiķiem aktīvu rīcību un krīzes risināšanu. Ir pienācis laiks arī adaptēt eirozonas dizainu, adaptēt, pielāgot uh, dažādām institūcijām, noteikumiem un prasībām, kas eksistē un savienojas ar monetārās savienības prasībām. Paldies! Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Jūs devāt mums ārkārtīgi daudz vielas pārdomām un ļoti auglīgas komentārus, un tagad pāriesim pie diskusijas. Un tagad es gribētu dot vārdu Gai Mičel kungam, Tautas partijas grupas vārdā divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentam, un es apsveicu Dragī kungu savu pieraš, pirmo ierašanos šeit, un arī par to, ka viņš runāja par nepieciešamību grozīt līgumu un rēģēt ātrāk. Tāpat es gribētu pateikties viņam par uh, rīcību likviditātes jomā, bez kuras mēs Eiropas Savienībā nebūtu varējuši tik tālu tikt, bet joprojām ir ļoti nopietni izaicinājumi šajā Eiropas Savienībā tik būtiskajā laikā. Eiro obligācija jautājums un uh, nepieciešamība pēc tā pēdējā glābiņa. Vienalga, vai šis pēdējais glābiņš būs Eiropas centrālā banka vai uh, stabilitātes fonds vai kā cits mehānisms, bet uh, Mēs nevaram vairāk ilgāk vilcināties, un tā ir tā sarežģītā situācija, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un, ja ir nepieciešams izmainīt, grozīt līgumus, tad dosimies uz priekšu par pamatņemot to, lai dalība valsts šīs groz, izmaiņas līgumos pieņemtu ar atpakaļējošu datumu, jo uh, Grozījuma izdarīšanai ir nepieciešams laiks, un dažām valstīm ir jārīko referendumi, bet man liekas, ka mums šie, mūsu rīcībā nav laika. Varētu jau teikt, ka ir ļoti stingras juridiskas prasības tā rīkoties, bet es domāju, ka mēs nevaram pagriezt Titāniku pa labi vai pa kreisi, tādēļ, ka Luksafors to nepieļauj. Uh, ļausim labāk šim kuģim nogrimt un pēc tam uh, ņemsim glābšanas laivas un to visu izglābsim. Eiropas projektam un Eiropai kā tādai nedrīkst atļaut iet to pašu ceļu, kādu gāja Titaniks. Būtu tikai taisnība, kas, manuprāt, taisnīgi, un tas ir svarīgāk par likumdošanu, lai līderi rīkotos tagad. Mēs esam pie varas, tas nav darbs politiķiem, tas ir darbs, kur ir jāpaveic valsts vīriem, un es domāju, ka mēs. Uh, būsim uzdevuma augstumos. Es domāju, ka vajadzētu pārlasīt Polijas ārlietu ministra runu, kur viņš nolasīja Vācijā pavisam nesen. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs visi saprastu, kas ir jādara, lai nodrošinātu Eiropas Savienībai nākotni. Paldies! Un tagad mūsu nākamais runātājs Kūtas kungs. Jūsu rīcībā divi ar pus minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godētais priekšsēdētāji Dragī kungs, laipni lūgts Eiropas parlamentā. Godētie kolēģi, vispirms es gribētu pateikties Tremozes kungam par ļoti labo sadarbību, strādājot pie šīs eh, ziņojuma. Nestabilitātes kontekstā Eiropas centrālās bankas loma būs aizvien nozīmīgāk. ECB darbība vēršoties pret eh, nestabilitāti finanšu tirgos, manuprāt, nav pietiekami. Arī turpmāk būtu jāsaglabā ECB neatkarība. Šai bankai būtu jākļūst par pēdējo glābiņu Eiropas Savienības eh, banku, banku sektoram, lai krīze netiktu padziļināta. Ja banka ieņem šādu centrālo lomu, uh, tad eh, vairosies uzticība visā Eirozonā. Ļoti būtisko ECB lomu vajadzētu papildināt ar tādiem pasākumiem, kurus es eh, vērtētu kā radikālus. Uh, piemēram, Eiropas stabilitātes fonda stiprināšanu, kā arī citus pasākums. Un tāpēc es vēlos apsveikt komisijas priekšlikumu, kas, ar kur tā nāca klajā 23. novembrī. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski finanšu tirgu stabilizācijai, un, manuprāt, ik viens gūs tikai labumu, ja būs šāda solidaritāte. Tas samazinās kopējo parādu. Uh, izmaksas un uh, vairos likviditāte Eiropas finanšu tirgos. Noslēgumā es gribētu pateikt vienu lietu, kam es tiešām ticu. Eiropas Savienība nevar, kā, nevar turpmāk dzīvot bez vienotas nodokļu politikas. Paldies! Un tagad Gulārs kundzei divas minūtes atgrupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, draugi kungs. Esmu priecīga jūs redzēt mūsu vidū, pievienos citiem kolēģiem. Es gribētu runāt par ECB neatkarību. Es uzskatu atsaukties uz Merkeles kundzes, Monti kunga un Sarkozi eh, kunga teikto par to, ka ir nepieciešams neatkarību nodrošināt, nepieciešams būt neatkarīgam arī padomas līmenī, un mēs tam pārliecināti, ka mēs varēsim pieņemt pareizos lēmumus. Visas šīs eh, spekulācijas, kuras mēs dzirdam, tas ir saistīts arī ar jūsu iekšējo organizāciju. Dažas lietas liek apšaubīt neatkarīgumu principu. Un vēl es gribētu arī pasirot kādu citu punktu, kas izskan paziņojumā. Ir tikai dabiski, ka mums ir debates, ka mums ir ļoti aktīva viedokļa apmaiņas ar dalībniekiem šajā vadošajā padomē Eiropas Savienība, eh, EC bankā. Eh, bet eh, mums ir jādomā par um, lēmumiem, lai visi šie lēmumi būtu pieņemti Eiropas Savienības interesēs, varbūt ignorējot atsevišķo valstu intereses. Un tāpēc šis jautājums par protokola nu, publicēšanu. Šis protokols netiek publicēts, attiecīgi netiek publicēti šie lēmumi, par kuriem tiek lemts kolektīvi. Un arī runājot par sieviešu pārstāvniecību, varbūt tehniķi, kas ir pārsvarā vīrieši šajā orgānā, organizācijā, varbūt nodrošina to, ka šī caurskatamība nav mm, tik acīm redzama. Mums tomēr ir vieni kopīgi dokumenti, arī līgums, mums ir visiem kopā jārespektē uh, likumi Un tā tad tie bija mani komentāri, citādi es vēlu jums veiksmi. Uh, I... Paldies, un eh, tagad es dodu vārdu Svinburnas kundzē vienu minūtu lūdzu. Es eh, vēlētos apsveikt Dragiju kungu savā jaunajā lomā un īpaši šajos grūtajos laikos. Un tomēr patreizējās debats, kuras norit starp Sarkozī kungu un Merķels kundzi, runiet par to, kā ECB banka strādās nākotnē. ECB neatkarībai ir jābūt pašai par sevi saprotamai, īpaši šajos krīzes laikos, un uzticība arī ir viens no pamatvaļiem. Ja ECB kļūs par pēdējo salmiņu, tad ECB pēc iespējas ātrāk ir jāsāk darboties kā pēdējiem salmiņam. ECB nav politiskas futbola spēles laukums, kurā uzstājās dalību valstu politiķi. Iespējams, ka varbūt arī citām institūcijām vajadzētu darboties aktīvāk, un tomēr dalību valstīm ir jāsakārto pašām sava sēta, un tas attiecās attiecās gan uz eirozonas, gan uz ārpus eirozonas esošajām valstīm. Pirms divām plenārsēdēm mēs pieņēmām sešpakotni, un dalību valstīm šie sešpakotni būtu jāīsteno pēc iespējas ātrāk. Tie ir ārkārtīgi strikti pasākumi, bet tikai tādajādi valstu budžeta deficīts varēs nonākt kaut cik jēdzīgos skaitļos priekšsēdētājs. Paldies Svinburnas kundzei, un tagad es dodu vārdu Čuntes kungam. Vienu minūtu lūdzu. Darbie kolēģi, dragi kungs, galvenais mērķis šai bankai ir cēnu stabilitātes nodrošināšana, e, darbošanās reālās ekonomikas ziņā, tomēr dažkārt šie rezultāti ir katastrofāli. Uh, Mēs par to rakstam arī savā ziņojumā. Mēs uzskatām, ka mums ir jāizvērš diskusija, mums ir arī jārunā par ECB lomu. Mēs šobrīd diskutējam par 2010. gada ECB pārskatu. Šajā pārskatā tomēr mēs neredzam efektīvus mehānismus, jo projām ir bijušas eh, spekulācijas arī likmes līmenī. Šobrīd mums ir recesija, mums jau vajadzētu paskatīties, kas notiek ASV, kas notiek apvienotā karaliste, eh, tāpēc arī bankas loma brīžiem ir stipri diskutabla. Bankas ir atkarīgas no um, dažādu ministru lēmumiem notiek manipulācijas ar centrālo banku. Rezultātā mēs esam atbildīgi tiešām no politiķu lēmiem drīzāk nekā no ECB rīcības. Um, is... Paldies, un nākamajam dod vārdu Blūma kungam. Vienu minūti EFD grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un es tiešām eh, ceru, ka es jūs eh, varu sveikt eh, Dragī kungs ECB e bankas vārdā. Es patiesībā izskatīju šo ziņojumu, es izskatīju to ārkārtīgi dziļi, un kādā veidā kredītreitingi un izveidojot eiro obligācijas kopīgu finansu ministru Eiropas Savienībā un Eiropas kasi, patiesībā tas eh, nosaka Eiropas ekonomisko diktatūru un ekonomisko Lielbritānijas konservatīvo partija, es nezinu, vai varēs to atbalstīt. Es domāju, ka mums e, vēl atliks daudz darāmā. Un tomēr e, es vēlētos citēt vienu kara laika e, dzēnieku, un viņš ir ārkārtīgi tēlaini aprakstījis to, kas notiek kara apstākļos, un domāju, ka mums būtu jāņem vērā viņa vārdi. Paldies, ka jūs ievērojat jūsu laiku, saka priekšsēdētāja kungs. Nākamais runātājs ir Melcerkungs. Vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, Eiropas centrālā banka ir atbildīga par eiro vērtību, un ir skaidrs, ka iejaucoties online tirgu kopš 2010. gada vairāk nekā 2 miljārdi eiro uh, ir nodot kredītos. Uh, Eiropas, savi, Eiropas centrālā banka var riskēt nonākt pelēkajā zonā un eh, līdz ar to ciest vēl vairāk krīzes valstis. Es domāju, ka tas viss rada papildus izmaksas. Krīzes apstākļos ECB manā skatījumā nedrīkst vairāk turpināt iesākto ceļu un eh, pateicoties eh, dažādiem nepareiziem lēmumiem, mēs šobrīd atrodamies situācijā, kad vai nu varētu pieaugt eh, inflācija vai arī deflācijas rezultātā varētu sagrūt ekonomika. Es domāju, ka to visu vajadzētu ņemt vērā. Paldies! Paldies Melcerkungam, un līdz ar to mēs esam pabeiguši grupu pārstāvju runātāju sarakstu. Un tagad dod vārdu pirmajai galas peltas kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirmām kārtām es vēlētos uh, sveikt šeit ECB bankas priekšsēdētāju Dragī kungu, kurš pirmo reizi uzstājas parlamentu priekšā. Es vēlētos pateikties arī Tremozes kungam par lielisku sagatavoto ziņojumu, jo Tremozes kungs ir sapratis to, ka patreiz Eirozonā valsts došā nestabilitāte ir jārisina. Uh, un eh, mēs runājam par ECB desmitā gada pārskatu, bet eh, šīs bankas nākotne noteikti ir lielāka atbildība par Eiropas Savienības finanšu politiku, lielāka atbildība par Eiropas Savienības kopību un arī izveidot varbūt kopīgus nodokļus. Es personīgi uzskatu, ka ECB vajadzētu pieprasīt uh, arī valsts parādzīmu sakārtošanu, un ja mēs runājam par likviditātēm, tad Eiropas centrālajai bankai varbūt nevajadzētu nu uzpirkt tādas likviditātes, kuras ir jau karsti riskantas. Es domāju, ka ja Eirozona vēlas izdzīvot, tad mums ir jāveicina investīcija ieplūdums Eiropas Savienībā un arī ekonomiskā izaugsme. Bet, protams, tam ir jānotiek adekvātas uzraudzības apstākļos. Es uzskatu, ka pozitīva vērtējums būtu tas, ka Eiropas centrālā banka ir uzņēmusies lomu un ceru, ka tā to arī turpinās izveidot eh, garantiju fondus un tos pārvaldīt adekvāti ar adekvātiem instrumentiem, jo es ceru, ka tas varēs eh, samazināt to, mm, to atkarību, kas šobrīd daudzām dalībvalstīm ir no starptautiskām finanšu organizācijām. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas e, Savienības valstu parādzīmes e, ir nepieciešams uzpilkt, uzpirkt laikus, un es uzskatu, ka mums e, vajadzētu izveidot um, uzticības atjaunošanu un patiesībā tas ir priekšlikums, lai Eiropas centrālās bankas sēdes būtu publiskas, kā jau šeit iepriekš izskanēja, vai vismaz tie dokumenti būtu publiski. Un es novēlu jums labu nākotni ECB priekšsēdētāju vārdā. Priekšsēdētājs, paldies! Uh, Galpelčs Gal kundze, uh, Blūma kungs, šeit eh, vicina zilo kartiņu, tātad viņš jums uzdos jautājumu. Godata kundze, jūs pieminējāt, ka riska asetu uzpirkšana, es nezinu, kā vai to saprast, tātad ar kā naudu jūs nopirkšiet šos riska aktīvus, kur jūs ņemsiet naudu? Vai no pensionāriem Jorkšīrā, manā vēlēšana iecirknī, kuriem ir simts Anglijas mārciņu nedēļā, kur jūs ņemsiet naudu jūsu šī atbalstītā projekta finansēšanai? Köszönöm képviselő kérdést. Paldies, paldies par jautājumu. Bet es neesmu viensprāts ar jums, godātais Blūma kungs. Es saprotu, ka jūs eh, esat šo jautājumu uzdevis patreizējās krīzes apstākļos, un tomēr es, kā jau teicu, Eiropas centrālās bankas loma ir izšķiroša, tā ir sava veida visu, visu, uh, visu galu turētājs savās rokās, un es uzskatu, ka fondu izveidošana ir ārkārtīgi būtiska. Eiropas Savienības kopīgā monetārā politika nākotnē tā ir jābalstās uz adekvātiem stūrakmeņiem. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka eiro izdzīvos, un es ceru, ka mēs ar problēmām, ar kurām šobrīd sastarodas eirozona, varēsim tikt galā. Priekšstādātājs, paldies! Jā, tas jau būtu pārsteidzoši, ja Blūma kungs nebūtu provokatīvs savā jautājumā. Nākamajam dodu vārdu Honga Goka kungam divas minūtes lūdzu. Dargie kolēģi, arī ECB bankas priekšsēdētā kungs, šis gada pārskats ir pieskāries noteiktiem tabū. E, tad mēs esam izveidojuši sistēmu, kur mēs paļaujamies uz mm, kredītreitingu teikto. E, šajā pārskatā ir runa arī par darbu sekundāros tirgos. Tas viss, lai bankas varētu turpināt kreditēt, uh, apstākļos, kad mums ir likvidētas krīzes, un tādā veidā mēs varētu tikt ārā no tās. No otras puses mums ir arī valstu parādu krīze, un mums ir nepieciešama intervence arī primārajos tirgos, kur ir trūkst likviditātes mēs redzam situāciju Vācija, arī Itālijas situāciju un obligāciju izdošanu paaugstināto likmju konteksta. Un šeit netiek eh, respektēti jaunie maksātspējas līkumi. Parlamenta ziņojumā ir runa arī par Eiropas kases veidošanas nepieciešamību. Mums vajadzētu rīkoties eh, tā kā ASV rīkojas, kur ir federālo rezervju sistēma pašā centra. Un ECB arī vajadzētu rīkoties tāpat kā apvienotā karalistē ASV, darbojoties ar eiro obligācijām. Uh, Un tas ne, arī tādā kontekstā, kad kredītreitinga aģentūras piešķir zemākus reitingus. E, tagad runāsim par situāciju Vācijā, jo projām netiek izmantota visa ražošanas kapacitāte, arī attiecīgi netiek iestrādāti izmaksu posteņi, ekonomiskie cikli netiek ņemti vērā, kas ietekmē uh, primārās preces, tas viss ir daļa spekulācijām, mums jārīkojas un jābūt izšķirīgiem. Paldies! Nākamajam dodu vārdu Straičaka kungam pusotra minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātās dāmas un kungi, labrīt visiem! Šodienas debatas, pie tam ne tikai šodienas debatas, patiesībā runā par to, vai Lisabonas līgumu vajadzētu mainīt un pārskatīt vai nē. Jautājums pēc būtības ir par to, vai Eiropas centrālajai bankai vajadzētu lielāku neatkarību un vai mums ir nepieciešams Eiropas valūtas fonds. Uh, Patiesībā mēs runājam par to, kā krīze ir ietekmējusi visus šos jautājumus, un jautājums vairāk ir par to, vai šī ir valstu parādzīme krīze, vai tā ir tomēr Eiropas krīze, un vai parādi ir krīzes iemesls, vai jau tikai sekas. Krīzē mēs esam dzīvojuši pēdējos pāris gadus, un vai uh, E, šie parādi, kas ir uzkrāti pēdējos gados, ir krīzes iemesls, vai parādi, kas ir uzkrāti pēdējās desmitgadēs, ir krīzes iemesls. Patiesībā es neuzskatu, ka vajadzētu visā vainot eiro. Es neuzskatu, ka eiro ir krīzes iemesls. Patiesībā Eiropas celtniecībā jau ir tikušas iekļautas būtiskas kļūdas, un tās ir saistītas ar dalību valstu fiskālo atbildību. Uh, Tas savukārt nozīmē to, ka mums ir jāatbild eh, uz vienu jautājumu, kas ir visbūtiskākais, proti, vai cilvēki ir gatavi izmainīt savu dzīvesveidu un gatavi izmainīt savu sagaidīto no institūcijām, vai arī cilvēki ir gatavi tikai patērēt labklājības valstu piedāvātos labumus. Ja mēs neko nemainīsim savā domāšanā, tad krīze nekad nebeigsies. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs. Nākamais ir Mērfī kungs, viena minūte. Uh, Es e, šeit esmu uzrakstījis e, vēstuli, ko es 4. augustā aizsūtīju Itālijas valdībai, kurā bija ir uzskaitīti visi taupīgas pasākumi, un tas visu laiku atsaucās uz proletariāta dzīves līmeņa ats, e, samazināšanu. Toreiz vēl pie varas bija Trišē kungs, un šajā vēstulē ir teikts, mēs ticam, ka Itālijas valdība darīs visu, kas nepieciešams. Vai tas e, nozīmē, ka e, Itālija ir tikai atbildīga par šo krīzi? Eiropas centrālā banka ir uzspiedusi taupības pasākums, kas īrijā, Portugālē un Grieķijā ir novedusi tūkstošiem strādājošo zem nabadzības robežas. Šobrīd Grieķijā un Itālijā adekvātas valdības ir nomainīts ar baņķieru valdībām. Varbūt, ka jūs ieklausīsieties šeit izskanējušajos vārdos par ECB bankas neatkarību. Ko nozīmē neatkarība? Tas nozīmē, ka jūs vairs nevienam neatskaitīsieties, demokrātiskas uzraudzības jums nebūs un patiesībā Eiropa pārvaldīs bagātnieku šķīra. Mēs no krīzes mūžam neizkļūsim. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Nākamais runātājs Morgantī kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Eiropas centrālajai bankai ir būtiska loma spēlējama, un tai ir izdevies šo lomu nospēlēt lieliski. Inflācija ir zema, Centrālā banka uzpērk valsts parādzīmes un darbojas labi. Vai mēs vēlamies izmainīt ECB pilnvaras, uzliekot tai jaunus uzdevumus? Patiesībā mēs nevaram Eiropas, salīdzi, Eiropas centrālo banku salīdzināt ar Amerikas Federālo rezervi banku, jo Eiropa lielā mērā atšķirās no ASV. Kāds tad ir ECB mērķis? Tas ir noteikts un noteikts jau sen. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir vairāk jāieslauka sava sēta un tikai tad jāvaino Eiropa un ECB. Protams, ka ir vesela virkni valstu, kuras ir piemeklējusi krīze, un šobrīd tās valstis, kuras ir valsts parādzīmju krīzē maksā milzīgas procentu likmes par savām parādzīmēm. Es uzskatu, ka valsts kura jau ir nonākusi krīzē, būtu jāpasargā no milzīgām procentu likmēm. Palonas kungs, eh, divas minūtes lūdzu. Prezidente Dragi, mi permetta di... Paldies priekšsēdētāji, Dragi kungs. Es arī gribētu jūs sveikt parlamentā. Jūs esat Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja šajā amatā. Es jūs sveicu un eh, Itālijas delegācijas vārdā es gribu runāt Es uzskatu, ka ir nepieciešama lielāka fiskāla disciplīna. Tagad mēs rēģējam tā kā vidus termiņā uz lielām problēmām. Ir ļoti daudz lietas, kas ir jāvirs uz priekšu. Mums nav laika, mums ir nepieciešama reāla pasākumi, lai veicinātu izaugsmi, lai nebūtu stagnācijas esošajā krīzē. ECB bankas loma ir ļoti liela, ir nopirkts valsts obligācijas, ar kurām tika veiktas uh, spekulācijas, attiecīgi līdz ar to tika dzēstas noteikts problēmas, arī ir vairākas valdības, kas ir rīkošās ļoti izlēmīgi. Bet tagad mums ir eirozonā krīze, vienotā valūta, eiro ir krīzes situācija un Eiropas centrālajai bankai nav pilns pilnvaru komplekts, lai tā varētu rīkoties kā patiesa centrālā banka. Tā pēc eh, sanāka netiešā veidā ir jāfinansē dalību valstis, piemēram, caur starptautisko valūtas fondu. Un līdz ar to tiek palīdzēts risināt problēmas, bet eh, tās ir problēmas, kas izriet pēc definīcijas. Uh, Mums vajadzētu padarīt ECB banku par patiesu Eiropas centrālo banku, kas rīkotos gan kā garants, gan kā uzrauks, kas varētu arī izdot valūtu. Un arī šai bankai ir jābūt kā kredītu devējam pēdējā tādā fāzē, kā rīkojas arī Fed banka, kā rīkojas Anglijas banka kas um, izlaiž mārciņas bet šeit ir nepieciešama arī solidaritāte starp valstīm. Paldies! Paldies tālāk, Skikuna kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, centrālās bankas priekšsēdētāja kungs. Tas nav tikai nelaimīgs sagadīšanās gadījums, ka mēs esam katastrofas priekšgala. Mums vajadzētu atcerēties, kā rīkojušies visi dalībnieki, kas bija pie eiro radīšanas. Šeit šīs valstis ir novedušas situāciju līdz galēji robežai, lai savukārt iegūtu sev labumu. Mums ir tādi cilvēki, kas riskē tādā līmenī. Um, mums ir jādomā, kā minimizēt morālās apdraudējumu, mums ir jāstrādā ar nosacījumu klauzulām, jārīkojas tikai tad, ja lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta šo rīcību, nedrīkstētu rīkoties uz robežas. Arī Eiropas padoma rīkojas uz robežas, un, un centrālā banka arī. Dažkārt šī banka atsakās eh, dot kredītu kā pēdējais kredīta devējs. Eh, vārdu sakot, šeit ir ļoti daudz riskantu rīcību, izmantojot arī sešu dokumentu paketi ir arī ignorēti tie lēmumi, par kuriem ir lēmuši dalību valstis, arī riskants lietas notiek ar, ar obligācijām, cerībā, ka sešu dokumentu pakete būs laimīgā sudraba lodi. Mums katrā ziņā šeit ir milzīgi riski, mēs varētu būt ierakstīti vēsturē, ka politiskā klase, kas ir novedusi Eiropu līdz krīzei. Ļoti daudz ir, starp mums ir tādi, kas negrib ne uzklausīt, ne saprast. ECB eh, e darbojas ar instrumentiem, kur ir eh, piedalās visas Eiroze, Eirozonas valstis. Mums vajadzētu rīkoties kolektīvi vispārējais ir detaļas un jārīkojas ir tagad, un vēlāk būs par vēlu. Džaneki kungs, bet es redzu, ka viņš eh, laikam nav ieradies, tāpēc es došu vārdu paskas kungam. Jums ir viena minūte, lūdzu, paškas kungs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Dragie kungs, 2011. gadā Eiropas centrālā banka, ņemot vērā pretrunas, kas izskanēja no vairākām valstīm, eh, nopirka valsts kases obligācijas otrreizajā tirgu, tomēr situācija līdz ar to netika stabilizēta. Ir eh, dažādi cipari statistika par Eiropas centrālās bankas darbu un šī statistika rāda, ka obligāciju iepirkto kopapjoms, kopskaits ir tāds, ka banka ar šo pirkumu nevar stabilizēt eh, finansiālo sistēmu, un ja šī rīcība turpinās tādā garā proti neveiksmīgi, Tas nozīmēs arī pirktspējas krišanos Eirozonas valstīs. Tas nozīmē, ka ECB bankai ir jābūt stingrākai, cīnoties par cenu stabilitāti. Paldies, un tagad Magines kundze. Jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties referentu kungam par darba pie šī ziņojuma. Un mūsu diskusija šodien ir par 2010. gadu pārskatu, tomēr mēs runājam arī par nākotni. Es sveicu Dragi kungu parlamentā. Jūs zināt, Trīša kungs ir jūsu priekštecis. Eh, un Trīša kunga vārdu zina arī mājasaimniecības īrijā. Droši vien jūsu vārds arī būs tikpat pazīstams. Uh, finanšu ministrs, kas izteicās vakar, teica, ka jūs esat mazāk runīgs kā jūsu priekštecis. Jebkurā gadījumā es atbalstu jūsu teikto. To, ko es teicu šorīt no rīta, jūs teicāt to, kas jums būtu jāsaka jūsu amatā, tomēr jūsu vēstījums ir pareizs un īstenībā jūs runājat ļoti nopietni. Šādu nopietnību arī mēs sagaidām no jums tādā svarīgā mirklī. Uh, Mums ir nepieciešams atjaunot uzticēšanos un ļoti grūti ir atjaunot uzticību, kad, kad tā ir zaudēta. Es skatos uz Blūma kungu. Viņš nepārtraukti uzdod jautājumus, un tā ir demokrātijas pazīme, bet es gribētu arī brīdināt, esiet uzmanīgi savā vēlmju sarakstā, jo tā nav Eiropas eh, Savienības problēma vai arī Eirozonas problēma. Problēma ir globāla. Un, ja jūs ierakstat jūsu vēlmju sarakstā, eh, vēlmi, ka, lai eiro pazūd, lai šīs parlaments arī pazūd, tad jūsu valstī arī būs ļoti liels problēmas. Un tāpēc es gribētu dzirdēt šajā debašu karstumā to, eh, ka mēs, lai mēs saprotam, cik svarīgi ir šie vārdi par konfidences, uzticēšanās atjaunošanu tieši cilvēki, kurus es pārstāvu, grib zināt, grib saprast, ka viņi ievēlētie pārstāvi darīs pareizās lietas. Jā, protams, atbildēšu uz jūsu jautājumu, bet es vēl neesmu pabeigusi savu runu. Tātad. Mums nevajadzētu vainot vai rādīt pirkstu vienam uz otru, tas nav pareizi. Mēs saprotam tagad, ka tā ir daudz lielāka problēma pilnīgi mums visiem, un mums ir nepieciešama eiro veiksme. Mēs, mums ir jādara tā, lai ECB atjaunotu gan konfidenci, gan arī strādātu ar jaunākiem, jauniem pasākumiem, kas ir nepieciešami mūsu nākotnes labad. Paldies! Ja. Tālāk, Blūma kungs ir pacēlis zilo kartiņu, vai jūs pieņemat? Jūs jau pieņemat to. Un arī Mičela kungs ir pacēlis zilo kartīti. Vai jūs pieņemsiet Mičela kungu jautājumu? Jā, labi. Tātad pusminūte Blūma kungam. Es eh, negribu, lai tas viss izgāžas. Eh, tomēr parlamentā ir tāda sajūta, ka it kā mums ir uzkrits asteroids vai cunami, eh, ka tā nav problēma, ko mēs esam izgudrojuši. Iemesls, kāpēc kāda valsts vai Eiropas Savienība šodien ir mm, tādā nožēlamā situācijā, ir mūsu dēļ. Mēs paši strādājam, tas nav kaut kāds ārkārtējs akts. Mēs esam izdarījuši to pašiem. Modaties augšā, neguliet, es lūdzu, ceļieties augšā. Labi, tas gan nebija īsti jautājums. Magiris Kons, ko es varētu atbildēt uz to? Tā tad es, kā jūs teicu, es atbildēšu mierīgi. Es tiešām jums piekrītu, bet ja mēs izraisam kādu problēmu, tad mums kolektīvi ir arī spēja to atrisināt. Uh, Kliekšana tiešām nedarbojas, e, jo tad, kad jūs kliedzat, tad neviens neklausās. Labi, paldies. Ļoti precīzi atbilda Mičela kungs tālāk. E, Mičela kungs mikrofons. Vai Magires kundze man piekritīs? Mums ir noteikti pieredze e, īrija ir dažādi komentāri. Mēs esam bijuši ķeltu tīģeris uh, un izmantot uh, šo frāzi kopā ar citām frāzēm nav pieņemams. Es gribētu teikt kaut ko, saka Ginesko. Es uh, esmu speciālista lauksaimniecības jomā. Es uztveru Mičelkungu jautājumu ļoti nopietni, un tāpēc es gribētu teikt, ka visi, kas grib iesaistīties šajā debate, lūdzu padomājiet par jūsu komentāru sekām. Uh, Protams, jūs varat uzstāties ar dažādiem izteikumiem publiskā mājā, bet šajā parlamentā mums ir jāmeklē vārdi, lai tie būtu pareizi. Jāsaka vārdi, kas kaut ko nozīmē, un ja mēs pasakam vārdu, tam ir jāsako rīcībai. Paldies! un jūsu vārdi ir tik provocējuši, ka arī Rūbīga kungs ir pacēlis zilo kartiņu. Vai jūs ņemsiet eh, zilo kartīti no Rūbiga kunga? Pusminūte. Jā, es gribētu pateikties Es domāju, dažiem eh, deputātiem būtu labāk pašiem izstrādāt savu personīgo valūtu un tad izdot savu personīgo naudu, bet praksē tas tā vienkārši nestrādā. Un es domāju, ka īpaši attiecībā uz finanšu tirgiem mums ir jāraugās, lai likviditāte tiktu saglabāta. Un tāpēc es gribētu uzdot Maginas skundzei jautājumu. Vai jūs domājat, ka tas, kas notika vakar, ka centrālās bankas ir masveidā iepludinājuši naudu tirgū, dos ieguldījumu stabilitātes veicināšanā, un vai tas ir pareizi? Paldies! Atbilde. Es domāju, ka tas jau ir devis signālu, ka mēs esam gatavi aizstāvēt sistēmu, un fakts, ka bija koordinācija, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un uh, būtu jānorāda tirgiem, kas, kā Van Rompaikungs sacīja, tie spēja daudz ko darīt, bet politikai ir nepieciešams laiks. Es esmu priecīgi par vakardienas notikumiem, es domāju, ka mēs visi esam, un es domāju, ka mēs varam to padarīt par veiksmi, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem savos komentāros un ļoti rūpīgi jāpārdomā sacītais, un to es saku Blūmkungam. Paldies, Maginas skundze, un es jums tikai māju, es negrasījos mēst jums šo amurīti. Padimēta skundze, jums ir divas minūtes, lūdzu. Πολύ, κύριε Πρόεδrē. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo ziņojumu, parlamenta ziņojumu, šajā ziņumā tiek apskatīta ECB loma, kas ir bijusi visai aktīva visā krīzes laikā. Mums jau sākās problēmas 2007. un 2008. gadā, un tāpēc arī iesaistīšanās otru, sekundārajā tirgo bija ļoti pareiza, tomēr, bija, diemžēl, šī iejaukšanās nebija pietiekama, un mēs esam ieguvuši krīzi ar sistēmisku raksturu, bet skaidrs, ka par visām mēs nevaram vainot ECB banku. Un e, Eiropas parlaments ir atkārtoti teicis, ka krīzes paplašināšanās ir saistīta arī ar novēlotiem lēmumiem ar vilcināšanos, ar adekvātās rīcības trūkumu, un šī trūkuma, trūkums ir novērojams tieši dalībvalstu valdību līmenī. Par ECB runājot, jūs teicāt, ka ir nepieciešams koordinēt rīcību ar citām pasaules bankām, Amerikas un tā tālāk, tas, lai vairotu uzticību, lai varētu darboties globālā tirgu. Uh, Šāds lēmums būtu ļoti svarīgs, jo tam būtu arī ietekme, lai gan provizoriska. Un mums vajadzētu integrēt, apvienot mūsu spēks, lai atbildētu krīzei. Mums vajadzētu attiecīgi ievērot budžeta disciplīnas kritērijas, par kuriem jūs runājāt, un arī vajadzētu vienoties par jauno paktu, kuru jūs pieminējāt uh, Eh, par eh, neatkarīgumu. Daudz kolēģi jau teica, eh, bankas uzdevums ir stabilizēt cenas un arī uzstāties kā eiro valūtas sargātājs. Un mēs nevarēsim iziet no krīzes, ja ECB bankas loma netiks stiprināta. Es to adresēju gan jums, gan arī citiem valdes locekļiem. Es ceru, ka jūs izvērtēsiet visus piedāvājumus un arī paņemsiet pareizo lēmumu. Paldies! Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, es tikai vēlētos pateikt, ka Es brīvā mikrofona procedūrā došu vārdu trim deputātiem - Mauro kungam, Ferēras kundzei un Diroses kungam. Nākamais runātājs ir Ludvigsona kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir ārkārtīgi svarīgi konstatēt, ka Eiropas centrālā banka tik ārkārtīgi ilgi eiro krīzes laikā ir darbojusies vienkārši lieliski. Procentu likmes politika šobrīd ir atgriezies normālos skaitļos, atbalsta iepirkuma programma tā saucamajās vājajās eirozonas valstīs un valsts parāzījuma iepirkšana ir bijusi līdzsvarota. Tas, ka mums vajadzētu izmantot vairāk instrumentu, tas varbūt ir tradicionālas runas līmenī, un tomēr tas ir radījis nepieciešamos noteikumus. Un tomēr krīze vēl netālu nav beigusies. Uh, Mēs esam darbu, mēs uzskatām, ka visa eirozona šobrīd ir būtiskā vētrā un šobrīd lielai daļai valstu finansu bilancēs ir līdzsvars, un tomēr tas ir ārkārtīgi trausls. Ja eiro sabruks, tad tas būs katastrofāls. Es uzskatu, ka, protams, Eiropas centrālās bankas lēmumiem ir jātiek pieņemtiem tomēr drusceņu politiskā līmenī arī. Un tomēr Nebūsim naivi un neuzskatīsim, ka Eiropas centrālajai bankai nebūtu jārīkojas ātrāk un naskāk. Es uzskatu, ka ECB būtu jābūt kā pēdējam aizdevējam, jo tas tiešām radītu labāku stabilitāti valūtas sadarbības tirgos gan īslaicīgā, gan ilglaicīgā periodā. Tas, ka Eiropas centrālā banka aktīvāk darbotos, tas, protams, palielinātu ECB bilances risku. Un tomēr tas lielākais risks, ka eirozona sabruks, tiktu novērsts. Ir pienācis pēdējais laiks, lai daudz vairāk iesaistīto pušu piedomātu brīdī, ja viņi vēlas iesaistīt ECB. Es uzskatu, ka ECB var ar saviem padomiem vien jau nostabilizēt tirgu. Mēs nevaram gaidīt un gaidīt. Jārīkojas ir tūlīt. Paldies par vārdu un paldies Tremozes kungam un Dragī kungam, ka jūs uzstājaties šajā parlamentā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un nākamajam dodu Mauro kungam vārdu. Vienu minūtu lūdzu. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. ECB bankas priekšsēdētāji, jūs jau droši vien nojaušat no tā, ko citi kolēģi teica. Šodien mums ir tāds paradoks. Mēs e, nevēlamies, lai ECB atkāptos no saviem uzdevumiem. Jums joprojām ir e, jābūt e, tā kā gaišaģim un, un jums ir jādarbojas ļoti apņēmīgi, bet arī ne tikai pašiem, bet arī sadarbībā ar citām institūcijām, jo, protams, šobrīd tādā laikā, kad mēs paraugamies, teiksim, uz to, ko Tremosas kungs sacīja, kas tiešām ir taisnība attiecībās to, kas mums būtu jādara, jābūt proaktīviem un pozitīviem. Mums būtībā ir jāraugās tālāk par uh, rītdienu Šobrīd mēs tik tiešām atrodas, atrodamies krīzes situācijā un neizlēmība var mums ļoti dārgi maksāt. Bet, protams, jūs nevarat paredzēt, kādas varētu būt seks, un tāpēc mums ir jāuzticās uh, institūcijām, un uh, es domāju, ka tādējādi mēs varēsim palīdzēt Eiropai savu projektu veiksmīgi novest līdz galam. Un tagad Ferēras kundzē vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Sveicam, Dragi kungs, šajā parlamentā. Mēs šobrīd piedzīvojam ļoti interesantu laiku un arī tādu dramatisku laiku. Ir nepieciešami pasākumi, kuros mēs izrādam apņēmību un rīkojamies eh, neatliekam. Ja mēs paraugamies uz banku parādu un valstu parādiem, tad šī problēma ir jārisina, bet diemžēl mums šobrīd ir problēma ar valstīm. Mums ir jāgarantē, lai eh, reitinga aģentūras un spekulanti uh, nesagrautu dalību valsts un eirozonu. Mums ir priekšlikumi, lai pārdomātu eirozonas um, arhitektūru, idejas par uh, eiro kasi un uh, eiro obligācijām, bet šobrīd ir ārkārtas situācija, ir krīze, un tāpēc tik tiešām uh, risinājums ir jāpieņem ECB. Tehniski ECB jau zina, kas būtu jādara, bet šodien savā rīcībā jums nevajadzētu aprobežoties eh, tikai ar savu mandātu, jo vispārīgais mandāts ir eh, aizsargāt eiro, nevis cīnīties pret inflāciju kā tādu, bet lai glābtu eiro, un tieši tas ir tas, kas parlamentam un iedzīvotājiem ir vajadzīgs, ir jā, jā, jādod, uz, jāatgriež uzticība, veiksmījums un drosme. Uh, Paldies, un pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā, pirms es došu vārdu Dragī kungam, būs Daroso kungs. Lūdzu, jūs rīcībā viena minūte. Nav ieslēgts mikrofons. Have I got it? Yeah, we'll start yeah. again. Have I got it now? Paldies, es gribētu sveikt, dragie kungi. Jā, mums tik tiešām ir nepieciešama lielāka integrācija, bet mūsu iedzīvotāji to nepieņēms. Ja vien nebūs uh, lielāka demokrātiskā kontrola un solidaritāte, citādi viņi to nepieņems, un es domāju, ka tas ir jāpaturprātā. Lai izvairītos no sabrukuma un recesijas, kas bija 30. gadā pagājušajā gadsimtā, mums ir jāglābj eiro, un Eiropas centrālajai bankai ir jākļūst par šo te pēdējo glābiņu Citādi nevar rīkoties, citādi to nepanāksim. Budžeta pārpalikums un uh, parāda palielināšana Mūsu problēma īrijā bija tā, ka mēs nacionalizējām privāto banku parādus, un uh, līdz ar to tas viss pārsniedz 100% no IKP. Tas pats varētu notikt uh, ar Britu, Vācu un citām bankām, bet mēs nevarēsim to pārdzīvot. Mēs nevaram sadzīvot ar šādu parādu. Uh, ja mēs eh, nevirzīsimies tālāk eh, par fiskālo konsolidāciju un visu šo te, visiem tiem vārdiem un saistībā ar budžeta disciplīnu un tā tālāk, mums Eiropā ir nepieciešama izaugs, mums ir vajadzīgs eiro obligācijas, un es domāju, ka vairāk par visu mums ir vajadzīga apņēmība būt solidāriem. Paldies! Paldies! Un līdz ar to esam izsmēluši runātāju sarakstu, un man ir tas gods dot vārdu Dragī kungam. Es gribētu arī izmantot šo izdevību un novēlēt jums visu to labāko jūs grūtajā uzdevumā. Lūdzu, vārds jums, priekšsēdētāji kungs. Thank you, Mr. President. Thanks. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem godētajiem Eiroparlamenta deputātiem par uh, izteikumiem un komentāriem. Es gribētu jau pašā sākumā sacīt, ka es ar nepacietību gaidu, kad varēšu dalīties ar viedokli un iespējām uh, kopīgi meklēt krīzes uh, risinājumus. Es domāju, ka daudzos jūsu komentāros izskanēja viens un tas pats, kā mēs varam atjaunot, kon, atjaunot uzticību Eirozonā. Šajā procesā būs trīs pīlāri. Pirmais būtu tāda kā noenkurošanās ilgtermiņā, fiskālo noteikumu pārstrādāšana un tas nozīmētu vienošanās panākšanu par jauniem fiskālajiem noteikumiem. Tas ir nepieciešams, lai radītu uzticību visās tajās valstīs, kas iekļaujas Eirozonā. šis process nav pabeigts. Es domāju, ka tuvāko, tuvākās dažas dienas būs ārkārtīgi nozīmīgas, un šis laiks arī rādīs, vai mums izdodas panākt progresu, ejot pa šo ceļu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo, kā es jau sacīju, tas dod ilgtermiņu uzticību, un tā mums tik tiešām ir ļoti nepieciešama. Runājot par pārējiem pīlāriem, tātad finansēšanas mehānismu izstrāda Eirozonā. Mums ir finanšu stabilitātes fonds, un tas ir veidos, kuram būtu jāuztic un jātic, ka tas darbosies, bet, protams, ir nepieciešams spērt dažus pasākumus, lai tas tā notiktu. Un trešais ir politikas atbilde. Un, godīgi sakot, mēs redzam, ka šajā frontē arī ir uzlabojumi. Un, kā es jau sacīju iepriekš, uh, Tagad, manuprāt, valsts tik tiešām atrodas uz pareizā ceļa. Mēs redzam, ka nākotnē būs labi, bet tāpat laikā mums ir jāapzinās, ka būtiski ir, kā mēs īstenosim ierosinātās reformas. Mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz budžetu un budžeta jautājumiem Mums ir jāīsteno arī struktūrāls reformas, reformas, kas veicina konkurētspēju un izaugsmi. Tātad tie ir tie trīs pīlāri, balstoties uz kuriem var atgūt uzticību. Kāda ir Eiropas centrālās bankas loma šajā procesā? To man jautāja. Daži no jums sacīja, ka ECB vajadzētu darīt vairāk, citi norādīja, ka ECB vajadzētu darīt mazāk. Eiropas centrālā banka var rīkoties līguma ietvaros. ECB nevajadzētu lūgt darīt lietas, kas uh, nav tās kompetences saskaņā ar līgumu. ECB ir pēdējais glābiņš maksāt spējīgām bankām. ECB ir radījusi milzīgu likviditātes apjomu, un uh, jūs redzat, ka šī nauda ir uh, tiek ka te nav runa tik daudz par likviditāti kā tādu. Fakt, būtiskākais ir, ka šī likviditāte netiek, nenāk apgr netiek laist apgrozībā caur banku sistēmu kredītu kanāliem. Mūsu skatījumā šobrīd visbūtiskākais ECB eh, e uzdevums ir salabot šo te kredītu kanālu, un te gan nav vairāk doma finansēt uzņēmums, tā skaitā MVU, kas ir šobrīd sarežģītā situācijā, jo tieši šie uzņēmumi ir tiem, kuri, tie, kuriem ir nepieciešami bankas kredīti. Lielās kompānijas kopumā spēja piekļūt pašas kapitāla tirgiem, līdz ar to tās ir mazāk atkarīgas no bankām. Un tieši tāpēc mums ir jāraugās, lai kredītu kanāli atkal atsāktu darboties, un mēs esam novērojuši, uh, ka pēdējā laikā kredīta saņemšanas iespējas ir ievērojami samazināšanās, un līdz ar to tas ir nācis par sliktu uzņēmējiem. Tikai es domāju, ka tas ir viens no pirmiem uzdevumiem. Daži no jums pieminēja vērtspapīra tirgus problēmu, un es gribētu sacīt, ka tas, ka mums ir tagad aktīvs vērtsp aktīva vērtspapīra tirgus programma, nozīmē to, ka mēs vēlamies monetārās politikas transmisijas kanālus um, sa salabot. Te nav runa par likviditātes pieaugumu vai par kaut kādām subsīdijām. Mēs vēlamies šos tad monetārās politikas transmisijas kanālus salabot. Un tā ir tā doma, balstoties uz kuru uh, ECB ir sākus vērts pir, tirgus programmu. Tas ir nestandarta pasākums, tas ir īstermiņa pasākums, ierobežots laikā, un es gribētu skaidri norādīt, ko es domāju ar ierobežots laikā. Tātad tas nav mūžīgs un tas nav nebeidzams. Mums ir jāsaprot, ka ECB var strādāt līguma ietvaros, un būtu kļūdaini, uh, Tā būtu kļūda, ja ECB sāktu darboties ārpus līgumā noteiktajām uh, robežām. Tas būtu arī nelikumīgi, un it īpaši dažās Eiropas daļās tas mazinātu uzticību Eiropas centrālajai bankai, kas šobrīd tiešām ir uh, tā spēcīgākā institūcija Eirozonā. Runājot par komunikāciju. Es ar lielu gandrību uzklausīju šos komentārus. Tas ir ļoti būtiski, tīpaši šādā situācijā, kad ir ārkārtīgi liels grūtības. Un tāpēc nav jēgas, ja mums ir dažāda balss kakfonija, kas uh, runā par uh, monetāriem lēmumiem un neņem vērā koleģiālās uh, eh, intereses un, eh, ja tas viss nenotiek koleģiāli, es tik tiešām piekrītu tiem, kas tā izteicās un raidīšu arī šo vēstījumu padomēju. Bet, kā es jau sacīju, tās ir iespējas, eh, kas man ir ļoti būtiskas un es eh, turpināšu strādāt un es ar lielu nepaci nepacietību gaidu nākamo tikšanos ar Eiropas parlamenta deputātiem, kas notiks jau pēc dažām dienām ekonu komitejām. Paldies, priekšsēdētāji, paldies! Thank you. Uh, thank you very much. Lielas paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Un debašu noslēgumā es gribētu dot vārdu referentam Tremosas kungam. Jums divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ECB priekšsēdētāji, kolēģi, paldies par komentāriem šajās debatēs. Dragi kungs! ECB ir iejaukusies un novērsus vēl lielāku katastrofu. ECB ir paglābusi daudzus eiropiešus eh, no naudas zaudēšanas. Tā ir taisnība, ka finanšu tirgi neizturas, neusticas eh, eirozonai, taču spiediens uz finanšu tirgiem var palīdzēt piespiest tās valsts, kurās ir vislielākie parādi, uh, samazināt savus budžetus un uh, kļūt konkurētspējīgākiem. Vecajām dalību valstīm un nacionālajām valstīm ir jāzaudē daļa no tās fiskālās suverenitātes. Eiropas krīze nozīmē arī politisku krīzi. Eiropas pilsoņi ir atklājuši, ka Eiropas Savienībai uh, nav savu instrumentu, lai cīnītos pret milzīgu apmēru krīzēm. Eiropas Savienībai nav pašu resursu, lai izstrādātu savas politikas. Eiropas komisija ir pavājināta arī tādēļ, ka trūks demokrātiskās leģitimitātes. Tās prezidentam būtu jābūt vienam no šī parlamenta deputātiem. Dragie kungs, veiksmi jums Novēlu jums labi sastrādāties, labi sadarboties ar mums un uh, strādāt Eiropas centrālajā bankā, kam mēs uzticamies. Paldies! Paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši Eiropas centrālās bankas desmitā gada pārskata ziņojumu izskatīšanu. Paldies visiem kolēģiem! Un par šo ziņojumu mēs.